Dear colleagues, please take your seat. Darbie kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Jā, ich möchte Sie heute ganz. Es vēlos jūs sirsnīgi sveikt. Šodien ir mūsu tradicionālā. Uh, sēde. Mēs tiekamies ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Un šodien mēs runāsim par Eiropas Savienības likumdošanas ieviešanu un kādēļ tā uh, šī ieviešana nenotiek veiksmīgi. Tas ir mūsu šodienas darba temats. Un mums ir ne tikai 30 uh, kolēģi ieradušies no dažādiem nacionālajiem parlamentiem, kopā pārstāvot 21 valstu parlamentus un 17 dalību valstis. Uh, bet gan arī deviņi vides komiteju priekšsēdētāji pārstāv nacionālos parlamentus un uh, vēl arī pieci uh, komiteju vicepriekšsādātāji. Mēs esam šodienas diskusijas izveidojuši tādā veidā, ka pirmajā daļā mēs runāsim par likumdošanu ūdens jomā un uh, atkritumu pārstrādes jomā, un otrajā daļā Mēs runāsim par likumdošanas jautājumiem un arī par pārtiks, likumdošanu pārtiks jomā. Uh, šodien uzstāsies ļoti augsta ranga. Uh, Runātāji Mihēls Mičels Makkārtnī, vides kultūras un gēļu valodas uh, komitejas priekšsādātājs īrijas parlamentā. Esiet laipni sveikts, ļoti priecājamies jūs uh, uh, satikt šeit mūsu komitejā. Un tāpat arī Janaš Patočņiks komisārs, ļoti priecājamies jūs arī sveikt šeit mūsu komitejā. Un visbeidzot, Žaklīna Makgleida. Viņa ir uh, Eiropas vidas aģentūras izpildu direktora. Čekija otrajā sēdes daļā piedalīsies diskusijās. Bieži darba kārtībā tiek runāts par to, ka ļoti daudz likumdošanas un arī likumdošanas transponēšanas uh, normatīvo aktu tiek pieņemts un darbs turpinās pastāvīgi. Bet bieži tikoties ar uh, komisāru vai arī ar citiem viesiem šeit mūsu komitejā mēs diskutējam par to, kā likumdošanas ieviešana tiek kontrolēta dalībvalstīs, jo nav tāda mehānismu, kas to regulētu. Un kolēģi ir aizvien un aizvien vairāk vīlušies. Un ja mēs padomājam arī vēl par to, ka vides politika vai arī sliktas kvalitātes eh, gaiss un ūdens neapstājas pie um, valstu robežām, proti vidas kaitējumam nav nekādu robežu liktu, tad uh, likumdošana vidas jomā ir uh, viena no visvecākajām Eiropas Savienībā. Un ja mēs varētu saprātīgi strukturēt un saprātīgi veidot šo politiku, tad uh, 500 miljoni Eiropas iedzīvotāji varētu ļoti skaidri redzēt, uh, kur tad ir šī pievienotā vērtība Eiropas Savienībai, kas veiksmīgi darbojas. Un manas vadītās komitejas vārdā, vidas komitejas uh, vārdā var teikt, ka strādājam aktīvi. Mēs runājam arī uh, par veselības aizsardzību un pārtiks produktu drošību, un tad mēs redzam arī, kā visi šie aspekti ir savienoti kopā, kā vides likumdošana varētu labāk ieviest, transponēt un kā mēs varētu veiksmīgāk strādāt. Sāksim ar jautājumiem par ūdeni un atkritumiem, bet ir arī vēl citi punkti skatām. Otrajā daļā mēs runāsim par Natura 2000 satīklojumu, kā to varētu veidot, Mēs vēl esam ļoti tālu no mūsu nospraustu mērķu sasniegšanas. Tam jānotiek ļoti konkrēti. Mēs gribam cīnīties par bioloģisko daudzveidību, mēs gribam stiprināt vides daudzveidu. Līzes kungs un Kalkungs varbūt arī varētu uzstāties par šiem jautājumiem. Par šiem jautājumiem tieši runāsim un uh, otrajā daļā visi kopā vēlamies par to diskutēt. Vides uh, likumdošana saistībā ar ieviešanu un transponēšanu. Tā ir šodienas darba tēma. Un kā pirmajam došu vārdu Makārtī kungam. Darba kārtība būs sekojoša. Maksimāli desmit minūtes uzstāsies uh, uh, referenti. Jautājums varēs uzdot kolēģi, kas pārstāv Nacionālos parlamentus un Eiropas parlamentu. Došu viņiem laiku maksimāli trīs minūtes. Un labi būtu, ja mēs tādā jautājuma atbildes kontekstā varētu strādāt. Nacionālo parlamentu kolēģiem gribu teikt, lūdzu, pastāstiet, no kura parlamenta jūs esat ieradušies un arī nosauciet vārdu uz vārdu. Tas uh, ir ļoti liederīgi gan mums šeit prezidijā, gan arī jūsu kolēģiem. Nu, tā bija tāda pagara uzstāšanās, un tūlīt pat uh, sāksim ar Makārtnī kungu. Lūdzu, jums vārds. Gora magat a cahéalach tá as ar na bheith lethir inniu, agus bhlam buchas óháil as an cahéalach leis an chora. Labdien, man ir liels prieks um, būt kopā ar jums šeit šodien. Es gribētu pateikties arī priekšsēdētājām par laipnējiem apsveikumu vārdiem. Uh, kolēģi, dāmas un kungi, es gribētu jums uh, pateikties par man doto iespēju uzrunāt jūs šo pēcpusdienu. Es uh, pateicos priekšsēdētājiem Grūtas kungām uh, par to, ka viņš iezīmē jautājumu loku, kuru apspriedīsim. Uh, Eiropas Savienības panākumi tās mērķu sasniegšanā, kas noteikti kopienas likumdošanā, pilnībā ir atkarīgi no efektīvas Eiropas Savienības likumdošanas ieviešanas dalībvalstēs. Vienoti noteikumi vienotajā tirgū, kas uh, attiecas uz vairāk nekā 500 miljoniem pilsoņu, var tikt realizēta tikai tad, ja noteikumi un normas, kas tiek harmonizētas, tiek atbilstoši ieviest visā Eiropas Savienībā. Kas attiecās uz vidas piesārņojumu, ūdens kvalitāti, apsaimniekošanu, uh, atkritumu apsaimniekošanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, uh, tad šeit ir jāpiemēro vienot Eiropas Savienības standarti, kas tiktu ieviesti uz vietām dalībvalstēs. Atbilstoši Eiropas Savienības normu ieviešana vidas aizsardzībai ir īpaši svarīga, ja mēs gribam nodrošināt labu dzīves kvalitāti arī nākamajām paudzēm nav nekādu iemeslu, kādēļ dalība valsts valstis um, varētu neieviest likumdošanu, laikam tās pašas piekritušas, kā ir noteikts septītajā vīdas rīcības programmā pilnīga vides likumdošanas ieviešana Eiropas Savienībā ir svarīga ne tikai apkārtējai videi un cilvēku veselībai, bet arī ekonomikai. Mūsu prezidentūras laikā esam panākuši būtisku progresu, kā KLP reforma, Banku savienība, kapitāla prasība direktīvas, eh, divu pakotne un eh, tirdzniecības nolīgums ar ASV, eh, kā arī, ja runājam par vidi, tad mēs strādājam pie tā, lai nodrošinātu inovācijas Eiropā un panākt vienošanos par septīto vidas rīcības programmu. Ir bijuši daudz, būt, daudz būtiski notikumi pēdējos gados, lai uzlabotu Eiropas Savienības vidas likumdošanas ieviešanu. Pilsoņu līdzdalība šajā procesā ir būtisks solis uz priekšu. Sabiedrības labāka informētība par vidas likumdošanu ļauj pilsoņiem darboties kā vidas sargiem un ziņot, ja netiek nodrošināta pietiekama atbilstība Eiropas Savienības likumdošanai. Dalību valstu parlamentu līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā ir ļāvus tiem rūpīgāk izvērtēt Eiropas Savienības likumdošanas piemērošanu vides un kultūras komiteja īrijas parlamentā ir uh, bu, izšķiroši rīkojusies um, dialoga kontekstā, un mēs izvērtējam arī atsevišķus privātos un publiskos projektus. Mēs darām to tādēļ, ka mūsu komiteja īpaši uh, domā par to, kādas ir administratīvās izmaksas šādam likumdošanas priekšlikumam un ņem vērā to, kam šīs izmaksas būs jāsadz. Ņemot vērā esošās diskusijas, uh, mūsu komiteja ir apņēmusies rīkot tālāk attiecī, rīkoties tālāk attiecībā uz šo priekšlikumu un nodrošināt lielāku caurskatāmību attiecībā uz lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā. Pievēršot īpašu uzmanību šai likumdošanai, dalībvalstu politiķi var uh, informēt gan iesaistītās puses, gan pilsoņus. Bez tām tas ļauj arī uh, nodrošināt to, ka likumdevēji ir pietiekami informēti un var nodrošināt to, ka Eiropas Savienības likumdošana tiek tiek ievērota dalību valstīs. Tas, protams, ir jāskata plašākā um, debašu kontekstā par taupības pasākumiem Eiropas Savienībā, lai arī ja mēs neieviesīsim Eiropas Savienības likumdošanu, tad uh, zaudējumi būs lielāki nekā izmaksas. Un es domāju, ka šeit mēs nevaram runāt par to, ka uh, ekonomikas attīstība ir nozīmīgāk nekā vidas aizsardzība. Īrijā eh, eh, vides un pašvaldību ministrija un vidas aizsardzības aģentūra ir galvenās struktūras, kas ir atbildīgas par vidas likumdošanas ieviešanu. Šeit varētu minēt eh, divus piemērus, kad nav bijusi nodrošināta atbilstība Eiropas Savienības likumdošanai attiecās uz septiskajām akām un uz Eiropas Savienības direktīvas prietekmes izvērtējums, direktīvas transponēšanu. Bet man ir prieks paziņot, ka mēs abu šos jautājumus esam atrisinājuši un līdz ar to īrija var ziņot, eh, kā tā pilnībā atbilst Eiropas Savienības likumdošanai. Mēs esam izstrādājuši veselu rindu mehānismu, lai nodrošinātu efektīvāku vidas aizsardzību. Mēs esam izveidojuši vidas likumdošanas ieviešanas darbu grupu un tajā komitejā ir pārstāvi no Eiropas vidas, no īrijas vidas ministrijas, kā arī no nevalstiskajām organizācijām, kas nodarbojas ar vidas jautājumiem. Un tās seko tam, lai Eiropas Savienības un īrijas vidas likumdošana tiktu efektīvāk eh, transponēta un ieviesta. Un šī grupa darbojas arī eh, kā vieta, kur tiek diskutēti jautājumi un problēmas, kas ir saistīti ar šīs likumdošanas piemērošanu. Lai īstenotu saziņas un sadarbības mehānismus, mēs raugamies, lai visi iesaistītās puses tiktu pienācīgi informētas uh, par izmaiņām likumdošanā tās transponēšanu un piemērošanu, un lai tās varētu dot savu ieguldījumu. Un domājot par to, kā strādāt kopā, lai veicinātu sabiedrības informētību par vides jautājumiem un proaktīvi izplatīt um, informāciju par vidas likumdošanu notrošinātu atgrieznisko saikni ar nevalstiskajām organizācijām. Lai tādējādi atbilstošās valsts iestādes uzzinātu par problēmām vai eventuālo kaitējumu videi pēc iespējas agrāk lai arī nevienmēr uh, mums izdodas vienam otru pārliecināt uh, par nepieciešamību efektīvi sakot uh, likumdošanas ieviešanai, tad uh, tomēr šie jautājumi vienmēr ir mūsu darba kārtības um, prioritātes. Ilgtermiņā mums ir jāturpina informēt un izglītot sabiedrību iesaistītās puses par vidus nozīmi, un mums ir mm, jādomā par pakāpeniskām izmaiņām. Pirms es noslēdzu savu uzrunu, es gribētu atsaukties uz vidas un enerģētikas um, komiteju priekšsēdētāju sanāksmi, kur piedalījās uh, tātad atbilstošo dalībvalstu parlamentu komiteju vadītāji, un mēs runājām uh, par uh, politikas saskaņotību ar vidas mērķiem un ilgtspējīgās enerģētikas stratēģijas mērķu realizēšanu. Tāpat ir jādomā arī par atbilstību septītāja vidas rīcības programmai. Es gribētu teikt, ka šī sanāksme, kas notiks 10. un 11. maijā, būs ļoti interesanti. Mēs ar nepacietību gaidām to. Paldies! Vielen Dank. Jā. Liels paldies! Paldies! Tagad uh, Patočņikunga stāstītais un tad uh, lūkšu uh, Nacionālo parlamentu kolēģus aizpildīt dzeltenās uh, uzstāšanās kartītes, tās ir izliktas pie visiem darbiem. Un otrajā uh, darba kārtā uh, strādāsim, uh, ja jūs gribēsiet uzdot jautājumus otrajā panelī, tad aizpildiet zaļās uh, uh pieteikuma veidlapas. 17.30 ir paredzēts um, kokteils neliela pieņemšana, tepat zāles uh, uh, priekšā, un visi ir ļoti sirsnīgi uh, lūgti piedalīties. Tātad tagad lūkšu komisāru uzstāties par diviem jautājumiem - ūdens un atkrituma apsaimniekošanu. Lūdzu. Paldies, Matijas. Mr. McCarthy, Makārtī kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti un valsts parlamenta deputāti, es esmu ļoti laimīgs runāt tādā vietā, kur ir, kas ir tu, ļoti man tuvu un prioritāte manā, piln, manās pilnvarās. Jūs esat lūdzis, lai es fokusējos uz likumdošanu, ūdens un atkritumu jomās un tas ir labs veids, kā demonstrēt, cik, cik mēs esam soļojuši uz priekšu. Ja, lai mērītu progresu, ir jārunā par pirmsākumiem un par mūsu ambīcijām 70. un 80. Gadās, gados, kad mēs veicām savus mērķus. 70. un 80. gados mēs gribam aizsargāt publis, publikas veselību, uzlabojot ūdens, termoūdens un mazgāšanās ūdens, un līdz ar to direktīvas tika pieņemti. 90. gados runa bija par nitrātiem un par notekūdeņu apstrādi. 2000. gadā mēs gribējām panākt labu ūdens kvalitāti. Līdz 2015. gadā no ūdens ietvaru direktīvu. Šis direktīvs ir ļoti bieži uzskatīts kā paraugs kopējā īstenošanā. Par atkritumiem mēs bijām vienādi ambiciozi. Mēs 40 gadus mēs pieņēmām ūdens direktīvu un mēs esam pieņēmuši, kad atkritumi tiek apstrādāti visā Eiropā vienotā, vei, vienotā veidā. Ūden uh, eh, atkrituma direktīva bija pamats kā apstrādāt atkritums pāri visām robežām. Mūsu ambīcijas ir atmaksājušās. Bez likumdošanā tad varētu samazināties ūdens kvalitāte un būt liels drauds veselībai visā Eiropā. Ļoti labs piemērs ir mazgāšanās ūdens direktīvas 92. gadā maz procents tik dubultojās no 1990. gada līdz 2009. gadu. Krastu rajonos 20% uzlabojums notika augstākajā kategorijā. Pilsētas notiek ūdeņu apstrādes direktīvas ir apmēram 77% atbilstība. Es gribu uzsvērt, ka ciešā saistība starp mazgāšanās ūdens un attīstīts ūdens apstrādes sistēmas. Pats beidzamais, beidzamā statistika par atkritumu pārstrādu, ka mēs esam samazinājuši izgāstos, un mēs esam palielinājuši procents, no, kas ir pārstrādāts no 27% 2001. gadā līdz 40% 2011. gadā. Bet tas nav viss, kamēr cilvēku veselība un vidi ir mūsu darbības pamati. Mēs arī zinām, ka vidas likumdošana var būt instruments, lai izmantot labāk resursus pilnu īstenošanu palīdzēt mums veikt labākos oriģinālos mērķus. Īstenošana var veicināt ekonomisko izaugsmi un pilnu var attīstīt inovācijas un atbilstību atkritumu likumdošanā varētu palielināt uh, par pārstrādi par 42 miljo, miljonu miljārdu eiro gadā un radīt 400 tūkstoši gadus. Runā par ūdeni, tad Eiropas Savienības uzņēmumi ir pasaules vadītāji par dzeramā ūdens pakalpojumiem un sagādā apmēram 600 tūkstoši darbus. Uzņemot šos svarīgos tirgus iespējas, Eiropa var palielinātu savu pozīciju kā globālais tirgus vadītājs. Ja ieskatāmies, kad ir tomēr zin, ievērojams problēmas. Jaunākā informācija liecina, ka gandrīz pusi no Eiropas Savienības upēs labs ūdens status netiks panākts līdz 2015. gadam, un tās bija mērķis 15 gadus atpakaļ ir vēl dalības valsts, kas nav pabeiguši upes basēna uzraudzības plānus, kaut gan ir bijuši tiesas lēmumi, kas ir fiksējuši šos pārkāpumus. Šie skatās, kad pas, pastāv mazāk ris, risku un ir arī kā uzlabot mūsu ūdens resursus. Ir arī problēmas, kur ir pa pilsētas notek ūdeņi, kur ir nepieciešams izbūvēt infrastruktūru. Atbilstība Eiropas Savienībā, kas ir iestājušās pēc 2004. gada, ir vēl zemas un ir no 14% līdz 39%. Komisija uzskata, ka ir vajadzīgs 14 miljārdi eiro nākošos gados, lai sašaunātu to plaisu. Un tikai 11 no 27 Eiropas galvaspilsētām ir pārstrādes sistēmas, kas atbilst direktīvas standartiem. 37% no pašvaldības notekūģi eh, atkritumi ir vēl izgāstojas, bet apjoms ir, ir milzīgs, bet mums ir vēl izgāstus, kas apdraud cilvēku veselību. 57 pārkāpumu procedūras norāda uz šo problēmu. Ko mēs darām, lai sašaunātu šo plaisu? Mūsu likumdošanas veiksmi ir atkarīgi no īstenošana dalību valstīs. Dalību valstīs ir priekšgalā, un viņiem ir jāpalielina savs centiens, ja viņi grib izvairīties no pārkāpumu pasākumiem, ieskaitot sodnaudas, bet lai arī saņemt labums no īstenošanas. Mums ir jābūt palīdzinoši stingriem, bet stingri palīdzoši. Komisija ir izmantojusi savus īstenošanas stratēģijas, Tas nozīmē, ka mēs esam mēģinājuši tiesāt lielākos pārkāpējus, nevis mazākos, un skatīties uz sistēmas un lielu apjomu kļū, e, pārkāpums. Spiediens ir palīdzējis. Ieskaitot šeit Briselē, kur notekūdeņa infrastruktūra ir tūpie atbilstība Baiard. Es esmu ļoti uztraucies par pirmo soli īstenošanas ķēdē, jo transponēšana nav ie, uh, valsts likumdošanā. Tas ir šodien ļoti svarīgi, jo jūs esat valsts likumdevēji un jums ir jāpiestrādā pie šī transponēt šos likums. Ūdens ietver direktīvā, mums ir desmit, deviņi pārkāpumi vien, un es domāju, ka būs vēl. Nevar būt laba īstenošana, ja juridiskais ietvars nav vietā. Bet mums ir jāzina, kad ir, ir savu ierobežojumu. Vispirms komisijai ir ierobežot līdzekļi un ļoti daudz liels skaits pār, uh, sūdzībām. Mums ir 500 sūdzības, kas tiek izmeklētas. Otrs, jūs ziniet, kad izmeklēt šos gadījumus ir jāmeklē pierādījums, un mums ir jāsavāc pierādījums. Un te es esmu ieteicis vairākus priekšlikumus par komunikāciju, par īstenošanu, un 7. EAP es tās par tām, es par tām runāšu pēc brīža. Tātad stingrība ir svarīga, un komisija turpinās būt sargs līgumiem, mēs arī gribam būt izpalīdzīgi. Pagājušā mēnesī es pasniedzu ūdens plānu šajā komitejā, izvērtējot īstenošanas problēmas, mēs veicām rekomendācijas dal atsevišķām dalībvalstīm un centāmies divpusējās sarunās ierosināt dalībvalsts, lai sti pataisīt stingrāk viņu darbību upi basēnos. Mēs es gribam arī pilsoņiem izglītot ar, un informēt par to, ko mēs darām un kas vēl jādara. Ja ir runa par atkritumiem, mēs esam veikuši ceļu kartes, lai palīdzētu desmit <clears throat> dalību valstīm kas visvairāk ir atkarība no izgāstuvēm. Šī ceļkarts runā par atsevišķu savākšanu un prevenciju, caurskatamību un pareizu pāraudzību. Tātad mēs gribam izgāstu nodokļus un kad piesārņotais maksāja princips. Eiropas fondu naudas ir svarīga, un pārēj no izgāstuvēm uz vairāk efektīgā, efektīgākām programmām. Ja ir runa par notekūdeni nākošajā, un tad beidzot skatoties uz priekšu. Mums ir jāturpina un jāuzlabo pasākums, ko es jau esmu minējis. Tas ir arī komisijas 2012, 2012. komunikācija par uzlabošanu, īstenošanu Eiropas Savienības vides likumdošanā. Mēs ne, neuzstājam uz vienu risinājumu, bet paskatām, kā mēs varam, lai īstenošana net, netrūktos no inerces. Tā ir pakete. Nav laiks sīkumos ie, ie, iedziļināties, bet runāt tikai par vienu vai diviem. Uzsvars uz vairāk caurspīd, caurskatamību ir vieglāk atrast, kur ir problēmas un apskatīt, kas ar viņām notiek. Komisija pašlairīz ir diskusijās ar vairākām dalībvalstīm, lai veiktu struktūrizētu īstenošanu um, trūkstošā informācija, un mēs gribam visu internetā ielikt šo informāciju, un tādā veidā pilsoņi un parlaments un valsts parlamentu var izsekot, kādi ir ieguldījumi pilsētās vai ciematos. Mēs arī skatāmies, kā partnerības īstenošana var veikt uzlabojums. Komisija un dalības valsts var mēģināt vienoties par pasākumiem, kas ir vajadzīgi, lai risinātu atsevišķas problēmas. Pārbaudes un īstenošanas kontrols ir tēmēts, lai problēmas dalībvalstīs ierobežot iejaukšanos. Gadījums, kad nelegālās izgātuves un tik daudz trūkstošu infrastruktūru notiek ūdeņos, ir jābūt pārkāpumu no komisijas viedokļa, tad mums ir jārisina vājās, vājos punktus īstenošanas plānā un uzlabot uzticību starp dalību valstīm, lai viens otru var sadarboties sadarbību ar profesionāliem, kā ie, juridiskiem ombudiem, lai likums tiek ustu, uzturēts. Gadu laikā mēs esam atbalstījuši inspektoru tīklu un tiesnešu tīklu. Eiropas civilā sabiedrība arī ir svarīga, tāpēc komisija ir iekļāvusi veidu, kā pilsoņu sūdzības var ris tikt risināts. Mēs, mums tagad ir jāiet uz priekšu šo paketu. Vispirms ar agru pieņemšanu un e, septītās vidas pasākumu programmu. Es tiešām ceru uz jūsu atbalstu šajā jautājumā, jo parlaments 2013. gada marta rezolūcija par 2012. gada īstenošanas komunikāciju ir pozitīvs signāls. Parlamentu locekļi, es gribu pateikties jūs, ka jūs esat organizējuši šo pasākumu, un es ceru, ka mums būs veiksmīgs sarunas. Paldies! Dank, Sirsnīgs paldies uh, Janušam Patočenkam par šo prezentāciju un varam tūlīt pat arī sākt diskusijas par transponēšanu. Tāpat arī eh, varbūt, ka varam pieskarties arī eh, finanšu situācijai Eiropas eh, Savienībā. Arī šeit Eiropas parlamentā ļoti aktīvi diskutējam, tāpat arī vedam sarunas ar Eiropas Savienības padomu, kāda būs finanšu schēma un kāds būs nacionālās a, programmas. Nacionālā līmenī jāsaka, ka ir ievērojams progress sasniegts, grib pieminēt tikai a, programmu Life un tāpat arī aģentūra darbu. Arī par šiem jautājumiem būtu a, jārunā. Un tas, a, par ko es a, esmu ļoti intensīvi interesējies un dar, strādājis, tā ir vidas politika. Vidas politika ir viena no a, senākajām es politikām un arī tai ir lielākā pievienotā vērtība. Konsekventi īstenojot vides politiku, mums a, būtu iespēja radīt ne tikai 10 tūkstoši jaunas darba vietas, bet vairāk nekā 100 tūkstošus. Un ja a, pareizi ir manā rīcībā esošā informācija, tad līdz 400 tūkstošiem darba vietu mēs varam ES radīt konsekventi in, e, īstenojot vidas politiku. Nu, plus mīnus šis skaitlis ir mm, ņemams. Tāpat arī dažādas uh, institūcijas jāpiemin un jārunā arī par administratīvo un uh, birokrātisko uh, slogu. Un vajadzētu šo politiku arī vērtēt tā kā izaicinājumu un iespēju pārmaiņām, iespēju mainīt uh, Uh, krīzes situāciju un pievērsties izaugsmē. Tagad sāksim uh, izskatīt mūsu darbu kārtību. Pirmā runātāju Rutnickas kundze, Polijas uh, parlamenta vidas komitejas priekšsēdētāja. Dziękuję bardzo za udzielenie. Lielas paldies, ka devāt man vārdu. Es uh, gribētu reaģēt uz uh, komisāru Patočniku teikto, kurš norādīja, ka Eiropas Savienības likumdošanas ieviešana dalību valstīs uh, ir saistīta ar zināmām grūtībām. Es esmu no Polijas. Un arī Polijai ir šādas grūtības, ja runājām par uh, labu rezultātu sasniegšanu attiecībā uz Eiropas Savienības likumdošanas ieviešanu. Es gribētu runāt par tām problēmām, kas saistīts ar ūdens um, uh, direktīvas ieviešanu un slāpekļu direktīvu. Problēma ir tā, ka lai nodrošinātu labu ūdeņu kvalitāti un gruntsūdeņu kvalitāti un ekosistēmu kopumā, Tad mm, mums ir grūtības ar to, ka, ja e, runājam par vides aizsardzības pasākumiem, tad tie ļoti bieži ir konfliktā ar lauksaimniecības pasākumiem, jo direktīva ir izveidota tā, ka e, tās īstenošana vieglāka ir tām valstīm, kurām ir lauksaimniecība, kas nav pārāk intensīva. Un, piemēram, Polijā lauksaimniecība ir, zināmā mērā, sadrumstalotība, un jāsaka, ka e, tādēļ regulējumu ir grūti ieviest šāda veida lauksaimniecības sistēmas e, organizācijā. E, un Jāsaka, ka mums ir ūdens likumdošana, kas pilnībā neatbilst ietver direktīvas prasībām, un tādēļ ir arī um, e, komisija iesniegusi, um, ir, ir uzsākus tiesvedību Eiropas kopienu tiesā par to, ka Polija nav īstenojušo likumdošanu. Un jāsaka, ka. Um, mēs eh, domājam par jaunas ūdens likumdošanas pieņemšanu, kas eh, aizpildītu tos trūkumus, kas mums ir bijuši līdz šim attiecībā uz notakūdeņu kontroli, kā arī attiecībā uz ūdens pārvaldīšanas jautājumiem. Uh, Eh, es domāju, ka eh, nav noslēpums, eh, ka Eiropas Savienības likumdošanas īstenošana dalība valstīs nevienmēr ir viegli, bet mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai to nodrošinātu. Paldies! Vielen Dank. Da möchte ich der. Lielas paldies. Grieķijas parlamenta komitejas priekšsēdētājs eh, Afrobotulu uh, kundze. Jā, es uzstāšos grieķu valodā. Es gribētu pateikties eh, Grieķijas parlamenta deputātu vārdā par ielūgumu piedalīties šajā pasākumā. Ir ļoti nozīmīga Eiropas likumdošanas labāka uh, ieviešana. Mēs aktīvi pie tā strādājam. Tas ir uh, lielā mērā jau transponēts mūsu nacionālajā likumdošanā, bet, protams, ka es gribu uzsvērt arī to, ka mūsu valstīs um, tiek īstenota patstāvīga likumdošana gribu pieminēt arī to, ka Grieķijā ir Natura 2000 plašas teritorijas un attiecībā uz šīm teritorijām jāsaka, ka jāievēro arī attīstības iespējas, kā arī pašvaldību viedoklis. Tas ir ļoti nozīmīgi runājot par Natura 2000 programmu. Mēs eh, vērtējam šo programmu no vienas puses kā lielus iespējas, bet no otras puses tā savā ziņā arī ierobežo attīstību. Tādēļ uh, gribam teikt, ka jāuzklausa ir arī zinātnieki, lai bioloģisko daudzveidību Eiropā varētu pēc iespējas plaši atbalstīt. Vides likumdošanas ietvers un tā īstenošana ir diskusija tēma. Tādēļ mums uh, ir absolūti nepieciešami arī specializēti vidas juristi. Nav vienmēr vienkārši eh, īstenot šos noteikumus. Es gribētu teikt arī paldies gan parlamentam, gan arī komisijai un uzsvērt to, ka mēs šeit runājam par kopējo vidas politiku un dalību valstīm ir jāīsteno kopējie noteikumi. Bet, ja ir tādi kopēji likumi, tad uh, jāsaka, ka nacionālā līmenī pilnīgi obligāti ir nacionālās likumdošanas uh, ieviešana, un bez tam ir jārunā arī par izmaksām un ieguvumiem. Uh, Par to Grieķijā īpaši jārunā, jo jādomā par tiem uzņēmējiem, kuriem ir jāpiemēro sava darbība. Un kopumā gribu teikt, ka Grieķijā likumdošanas ieviešana ir eh, veiksmīga. Jāuzsver arī ir likumdošanas ieviešanas sociālais eh, a, aspekts. Saskaramies arī ar dažām problēmām. Es labprāt gribētu runāt par dažādiem citiem elementiem, taču mums nav pārāk daudz laika. Tomēr uzsvēršu vēl to, ka Grieķijas situācija ir samērā veiksmīga un veiksmīgi strādājam atkritumu apsaimniekošanas jomā. Jā, mums ir lielas problēmas, bet esam ievadījuši arī noteikts pasākums. Uh, apzinīgi strādājam vidas jomā, un uh, mums ir arī ļoti efektīva vidas pārvalde, kas aktīvi strādā un kontrolē situāciju. Jāsver, ka ir nepieciešama arī tehnoloģisko inovāciju ieviešana, un bez tam ir nepieciešama līdzekļi uh, atkrituma apsaimniekošanai. Uh, es varētu pieminēt vēl dažas jomas, kurās ir nepieciešama līdzekļi Mūsu valstī ūdens sagatavošana ir ļoti veiksmīga, tas ūdens kvalitāte ir ļoti augsta, tas jāsaka gan par um, dzeramo ūdeni, gan arī par pelvietu kvalitāti. Bez tam ļoti nozīmīgi ir arī jūras ūdens zāļu joma. Mēs īpaši uzmanīgi uh, raugamies uz situācijas attīstību un uh, tā uh, aizsardzību. Nākošais runātājs jau Lainenkungs, Eiropas parlaments. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Eiropas uh, vidas likumdošanas transponēšana ir tāda ilgtermiņa tēma šajā uh, mūsu komitejā, tādēļ ļoti atzinīgi vērtēju to, ka Nacionālā parlamenta pārstāvji diskutē par šiem jautājumiem. Es pats biju deviņus gadus vidas ministrs manā reģionā un pats zinu, cik ārkārtīgi sarežģīti ir atbilstošos termiņos īstenot visus noteikumus un arī kādi šķēršļi. Uh, un kādas problēmas mūs gaida. Bet, nu, ja uh, visu izsveram, tad uh, Eiropas Savienības vīdes likumdošanas ieviešana nav nekāds brīvprātīgs pasākums, tas ir juridiski obligāts likumdošanas akts, un mums visiem ir. Um, jāpielieto visu pūliņu, lai kopējās tiesības būtu kopīgi arī īstenotas. Runājot par atkritumu apsaimniekošanu, jārunā arī par uh, ieguvumiem, atkritumiem kā vārdam vispār jāpazūd ir no mūsu uh, terminoloģijas. Komisārs jau runāja par resursiem Eiropā. Atkritumi būtībā ir izeivielas un būtībā pat nedrīkst uh, akceptēt to mūsu bērnu un uh, mazbērnu labā, ka mēs vērtīgas izeivielas kaut kur ierokam vai arī sadedzinam. Ir uh, jābūt sekojošai uh, ķēdei novērst, pārstrādāt Uh, jo tā mēs varētu izvairīties arī no uh, izēvielu trūkuma Eiropā. Tagad par ūdeni. Es gribētu teikt, ka zinu, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi iesaistīt pilsoņus uh, arī vietējā līmenī attiecībā uz ūdens resursiem, uz tiem ūdens resursiem, kādi ir uh, vietējā uh, pašvaldībā sas, sasniedzami. Un es zinu, ka reakcija uz uh, likuma, tā saukto Sapphire, ir bijusi ļoti veiksmīga. Tā bija iniciatīva uh, ar datu savākšanu un mani. Man paziņo, mani, teiksim, man zināmie uh, pašvaldību darbinieki teica, ka ir ārkārtīgi liels neskaidrības, kāda dati tiek savākti, tad tiek nosūtīti uz Briseli, kur tie paliek, kas notiek, kāda ir, kādas ir problēmas ar ūdens piesārņojumu. Uh, pierobežu reģionos tas ir ļoti sarežģīgs jautājums. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka septītā ietver programma Vidēji mēs gatavojam šo programmu laika termiņam līdz 2020. gadam. Transponēšana te ir minēta kā galvenā prioritāte. Līdz gadu desmit beigām mums ir jāsamazina netransponēto likumdošanas aktu skaits un Eiropas Savienībai jāpalīdz. Ir nepieciešams partnerības programmas, par tām jūs runājāt, bet arī jautājums ir Vai tas ir pietiekami, vai arī mums būs nepieciešami jauni instrumenti eh, monitoringam, padziļināšanai un tā tālāk. Manā skatījumā līdzekļi vēl nav pietiekami. Speciālisti, protams, runā par dažādiem jautājumiem, bet mums ir jābūt eh, striktākiem un instrumentiem ir jābūt plašākiem. Paldies! Nākošais runā tājs no Zviedrijas Lars Heimerits. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu no Zviedrijas parlamenta, un es gribētu vispirms uh, runāt par atkritumiem un pēc tam par ūdeni. Par atkritumiem runājot, es domāju, ka mums ir jāparaukās uz uh, arī citiem izaicinājumiem. Piemēram, ja runājam par atkritumu šķirošanu, tad Zviedrijā tas izdodas visai labi, bet vēl ir daudz citu lielāku izaicinājumu. Es domāju, ka mums ir jānosaka ambiciozāki atkritumu apsaimniekošanas mērķi nākotnē. Mums ir jādomā par to, lai atkritumu būtu mazāk, lai būtu mazāk uh, pārtikas atkritumu. Un uh, tālāk, ja runājam par uh, notekūdeņiem, tad jāsaka, ka mums ir ļoti daudz likumdošanas šajā jomā. Ir mūsu normas un likumdošana, ir arī atvēlēts mm, budžeta līnijas tam visām, bet šeit, es domāju, ir divi svarīgākie izaicinājumi. Vispirms ir jānodrošina reģionālā sadarbība. Ja mēs paraugāmies uz Baltijas jūru, kas ir ļoti uh, jūtīga ekosistēma, um, kuras krastos atrodas daudzas valstis, um, ar, arī daudzas Eiropas Savienības dalībās, bet ja runājam par Baltijas jūru, tad uh, šeit uh, jārunā par to, ka uh, ūdeņu kvalitāte mm, visu laiku uh, ietekmē mm, dažādi atkritumi un notekūdeņi, kas tiek iepludināti Baltijas jūrā gan no Sanktpēterburgas, gan arī no Stokholmas, piemēram. Tālāk ir jārunā arī par zivīm un zivju krājumiem tie ir tieši atkarīgi no ūdens uh, kvalitātes, un Eiropas parlaments ir pieņēmis ļoti labu lēmumu attiecībā uz zivsaimniecības politiku. Uh, Es domāju, ka mums visiem ir jāuzņem sava atbildība par to, lai tiktu realizēta uh, ilgtspējīga zivsēmniecības politika, kas ļautu mums arī uh, tālākajā nākotnē izmantot uh, jūras uh, resursus. Paldies! Paldies! Irmī, mūsu kolēģis Irmī. Irmī ir varbūt uh, no Rumānijas. Es redzu, ka viņš ir pieteicies. Liekas, ka viņš nav uh, zālē. Dan der kolēģi Ciota. Ā, ah, tomēr iepriekšējais runātājs ir Iramīkungs, lūdzu, jums vārds. Bună ziua tuturor, mă numesc Mircea Imie. Sunt... Labu pēcpusdienu visiem. Mm, uh, mani sauc uh, uh, Viņš ir Irinī, un Es šodien ar savu kolēģi Čežāru Šatas kungu piedalos šajā sānāksmē un es esmu sagatavojis dažus dokumentus, ko mēs iesniedzām arī NV komitejai. Šajos dokumentos iet runa par veselīgu pārtiku un es un mans kolēģis, kuri abi esam veselības eh, komitejas locekļi, uzskatām, eh, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Šajos dokumentos mēs runājam par konservantiem un ķimikālijām, eh, kas sastopam pārtikas produktos, no kuriem vajadzētu izvairīties. Es vairāk neiedziļināšos, bet norādīšu uz šo materiālu un aicinu jūs visu to izlasīt. Paldies! Okay. Liels paldies! Paldies! Gabrandī kungs, Eiropas parlamenta uh, deputāts. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Arī no savas puses gribētu sirsnīgi sveikt mūsu viesus no dalībvalstu parlamentiem. Viss jautājums par Eiropas Savienības likumdošanas piemērošanu un ieviešanu uh, no mana viedokļa skatoties, nav uh, tiesiska problēma, bet politiska problēma. Tādēļ ļoti svarīgi, ka mēs šeit pie viena galda sēžam kopā ar mūsu kolēģiem no dalību valstu parlamentiem, lai runātu par šo politisko jautājumu. Jo mums šeit ir zināms struktūrāls problēmas. Ja es runāju kā Eiropas parlamenta deputāts, tad runājot ar dalību valstīm, es runāju ar viņām caur padomi. Tātad padomē ir pārstāvēts viss 27 dalībvalstis, bet Eiropā doma, eh, kuru pārstāv rotējošā prezidentūra, nekomentēs atsevišķas dalībvalsts. Padomē tiek runāts par padomas jautājumiem kā tādiem. Tādēļ mums Eiropas parlamentām ir ļoti grūti atrisināt šo politisko problēmu, eh, kas ir saistīta ar Eiropas Savienības likumdošanas eh, nepienācīgu ieviešanu. Un šī iemesla dēļ mēs ļoti bieži vēršamies pie Eiropas komisijas, kas ir uh, Eiropas līgumu sargātāji un uzraudzītāji, lai tā vērstos pie dalību valstīm, aicinot piemērot attiecīgo likumdošanu. Bet, kā es teicu, tas nav uh, atbilstošais politiskais risinājums šai problēmai. Es domāju, ka mums ir vairāk jādomā par Eiropas parlamenta politiskajiem spēkiem un dalību valstu politiskajām partijām. Uh, Tādēļ mans jautājums nav adresēts eh, komisāram, bet eh, mūsu kolēģiem no dalībvalstu parlamentiem, un jautājums ir sekojošs. Cik bieži jūs prasat saviem ministriem atskaitīties pār vidas likumdošanas ieviešanu, jo man šķiet, ka tā ir viena no galvenajām problēmām. Vēl viena lieta ar ko mēs zināmā mērā eksperimentējam budžeta kontrolas komitejā, ir panākt, lai dalību valstu ministri šeit Eiropas parlamentā diskutētu par likumdošanas ieviešanu. Un es ar nepacietību gaidu uh, manu kolēģu no dalību valstu parlamentiem viedokli par to, kā jūs raugties uz iespēju, ka mēs uzaicinātu jūsu ministru šeit pie sevis. Paldies! Uh, mums vēl ir garš runātājs saraksts, tādēļ lūdzu ievērot jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Nākamais uh, runātājs būs Džotokungs no Rumānijas. Okay. Labu pēcpusdienu visiem! Es esmu Cēzars Čata un es esmu Rumānijas uh, parlamenta vides komitejas loceklis. Ņemot vērā Rumānijas pieredzi ūdens apsaimniekošanā dažādos līmeņos un e, šīs politikas e, sasaisti ar tādām rīcību politikām kā rūpniecības politika un kultūras politika, tad um, Eh, šo politiku nosaka attiecīgā ministrija, un eh, mums eh, notiek zināma koordinācija valsts līmenī, un ir izveidota apvienotā komiteja. Eiropas un Rumānijas ūdens politiku realizē Rumānijas ūdens administrācija, kur sādarbojas gan lietotāji, gan individuāli lietotāji, gan rūpniecības uzņēmumiem MVU, lai viņu interesēs būtu uh, pareizi apsaimniekot atkritums. Mūsu galvenā uzmanība tiek pievērsta atkritumu uh, radīšanas, jeb atkritumu izcelšanās novēršanai, ja tā varētu teikt. Un, protams, jārunā noteikti ir par uh, resursiem. Uh, Par ūdeni runājot, mēs tikai 2004. gadā esam izveidojuši ūdens pārvaldi, kas um, nodarbojas ar visiem ar ūdens saistītajiem jautājumiem. Tātad šīs saistības sadarboties uh, arī ar uh, vietējām pašvaldībām un privāto sektoru ir īstenotas, uh, un šajā jomā ir nepieciešams plašs darbs pārobežu sadarbība ir izšķirīgi nozīmīgi šajās abās jomās un domāju, ka šeit varētu vēl labāk strādāt nekā līdz šim. Un noslēgumā, ja mēs gribam, lai dabas resursi tiktu respektēti un vidas likumdošana tiktu respe respektēta arī uh, ekonomiskās krīzes laikā, tad mūsu rīcībā jābūt uh, citam instrumentam. Protams, uh, līdzinēja instrumenti neatspūgļo pilnu problēmu klāstu. Mums ir nepieciešama augstas kvalitātes vide, un es domāju, ka ir nepieciešama Eiropas vai pasaules līmeņa sadarbība šajos jautājumos. Un, protams, paldies komisārkungam par iespējamo atbildi. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu komisāram, ja jūs vispār spēsiet šajā īsajā laikā atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Mēģināsim. Maybe for... Mēģināsim. Es gribu vienkārši vienu teikumu, lai saprotu, kāpēc šīs tēmāt, ko mēs runājam šodien, ir tik svarīgi Eiropai. Mm -hmm un kāpēc mēs runājam par zaļo ekonomiju, un kāpēc no vidas viedokļa, bet arī no ekonomiskās attīstības un izēja no krīzes. Šodien, ja mēs skatāmies uz faktiem par Eiropas Savienību, Eiropas Savienība importē enerģētiku un resursus. Mums ir deficīts enerģētikā un resursos, kad ir runa par tirdzniecības. Ja skatās uz 2035. gadu cenas un importa atkarība no Eiropas palielināsies. Viņš palielināsies par 80%. Tas ir, ko Worth aģentūra ir prognozējusi un starpības starp cenām Eiropā un ASV paliks mazāk, bet paliks. Cena par enerģētiku visticamāk būs augstāk nekā ASV un daudz, daudz augstāk nekā Ķīnā. Otrakārt, mēs importējām sešreiz vairāk dabas resursus nekā mēs eksportējam reto dabu mēs importējam vairāk gandrīz 100%. Un kas ir noticis no gadsimta sākuma? Cenas no izeivielām cēlās un prognozes ir, ka tas turpināsies. Tad mums šī attīstība, šie notikumi mums ir jāiekalkulē savā rūpnieciskā sektorā. Ja mēs ne darīsim to, tad mums būs milzīgs problēmas. Tad būs lietas, ko mēs nevaram vairs izlabot. Un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu konkurētspējīgi. Ja mēs nemainam struktūras, lai atspoguļot dzīves īstenību, tātad pārlietojam, pārstrādāšana un lai būtu resursu efektīva ekonomika, bet apaļveida ekonomika ir pilnīgi loģiska. Tā ir atbilde, kā jūs varat būt mazāk atkarīgi, kad mēs dzīvojam kontinentā, kam trūkst resursu, dabas resursu. Viens resurs, kas mums ir, ir mūsu prāti, kur mēs esam daudz labākā pozīcijā nekā citiem, Mums ir labas skolas, mums ir laba inovācijas, mums ir laba izpētes un attīstības politika. Un mums ir jāgriežas šī virzienā un radīt vidi, kur mēs esam ilgtermiņā konkurētspējīgi. Un tad arī saglabāt vidi. Ja kāds tam netic, šīm ekonomiskam stāstam, tad es ceru, ka viņš vai viņa saprot, ka mums citu iespēju nav, un ja mums cits iespējas nav, jums tas ir jādara. Labāk to izdarīt, un tāpēc es arī runāju par šito resursu efektīvo politiku, jo tas ir loģiski. Tas ir labās dienās, sliktās dienās, tas ir loģiski, un tā mēs varam arī izvairīties no sliktām dienām. Tātad solis pa solim. Ūdens, nitrāts un KLP no poļu kolēģi jautājums. Tas ir pilnīgi loģiski, bet es gribētu, lai politika būtu konsekventa, lai lauksaimniecības politika būtu saistīta ar vidas aizsardzību, lai mēs maksātu lauksaimniekiem, lai nepiesārņot, tad viņi tikai ražot un neuztraukties par vidi un par ūdeni, un kad ūdens ir piesāņots, tad mēs maksātu viņiem vēlreiz no budžeta, jo citu iespēju nav, un satīrīt piesārņojumu. Tāpēc es ļoti skaļi skatos, kāpēc ir jābūt pārklāšanās, kad, kad lauksaimniekiem ir arī pieņem Eiropas likumdošana. Protams, praksē tas ir jābūt pārdomātam, un tas ir jādara visvienkāršākā veidā, bet mums ir jāsadarbojās. Ja mēs nesadarbosimies, tad vienīgā politika ir, ka nitrāta direktīva vai kāds cits direktīvas, lai apturētu. Es negribu, lai aptur, es gribu, lai ekonomika izaug, lai cilvēks strādā, bet lai arī aizsargā, aizsargā infrastruktūru un aizsargā vidi. Mēs gribam visi kopā, lai mēs dzeret, dzertu dru, um, tīrūdeni. Ja runa par Natūra 2000, to varbūt varēs otrā daļā atrunāt. Es vienkārši gribu minēt par kvalifikācijām. Es pilnīgi, pilnībā piekrītu, ka kvalifikācija vidas likumdošanā ir pareizs jautājums. Ja jūs 50 gadus veidojot likumdošanu, tad dažos vietās jums ir jākvalificē. Mums ir regulāri procesi vairāk likumdošana. Jūs arī minējāt par fondu, par līdzekļiem. Eiropas nauda ir svarīga, bet arī valsts atbalsts, valsts nauda būtu arī varētu palīdzēt kur, tur, kur viņš ir vajadzīgs jo ir jāizreikina vajadzīga nepieciešamajās izmaksas, jo tad varētu iekšēji runāt par ārējām lietām. Es domāju, ka tās ir ļoti gudras lietas. Tas nav tā, ka mēs paaugstinātu izgāstu nodokļu, mēs gribam paaugstināt izgāstus nodokļu, un tad būtu darba nodokļu samazinājums bet būt stimuls, lai, ekono, lai visu ekonomiku iet pareizā virzienā. Diemžēl viņš aizgāja, bet es, mēs pārbaudīsim to, ja, šo jautājumu. Nākošais ir kolēģis no Zviedrijas. Es domāju, jūs atzinumi bija ļoti labi. Mēs strādājam pie atkritumu mērķiem Mēs strādājam pie fosforu. Cerams, ka mums būs priekšlikums šogad, drīz. Mēs runājam arī par pārtiku. Šogad jūs to redzēsiet, un mēs konkrēti runāsim par pārtiks atlikumiem, atkritumiem, un kad pa, ūdens otrkārt lietošana ir viena lieta, kas nav veikta, bet to mēs strādājam, tā kā viss trīs lietas, ko jūs minējāt, tās būs. Makroekonomiskie reģioni ir ļoti laba lieta, lai būtu kaut kāds starpposms ar tām valstīm, kas varētu sadarboties nevis tikai Eiropas Savienības līmenī, bet jums ir jābūt pārrobežu sadarbībai, jo savādāk jūs nevarat risināt problēmas. Ja ir jautājumi par lauksaimniecības jautājumi, kas ir saistīti ar Baltijas jūru. Ja jūs nedariet to visām, visām, starp visām, ko sadarbojoties visām valstīm, kas dalās ar Baltijas jūru, tas ir ļoti svarīgi. Es arī piekrītu, kad kopējā zvejniecības politika bija ļoti svarīga. Šī priekšlikuma par dalībvalstīm domāts vairāk bet es domāju arī valsts parlamentiem, bet šie ir pareizie jautājumi, par kuriem mums jārunā, jo tādā veidā mēs varam kopēji atbildēt. Mēs varam darīt, ko mēs gribam Eiropas Savienības līmenī, tad mums ir tas jādara vai nu parlamentā vai komisijā. Īs stāsts par atkritumu apsainiekošanu, jo tas ir jāsaprot kontekstā ar stāstu, ko es jau iepriekš stāstīju. Mums ir ietver direktīvu, lai būtu atkrituma hierarhija. Tā labākais variants ir bez atkritumiem, tāpēc dalībvalstīm ir jāveido plāni, kā var izvairīties no atkritumiem, tad pārstrāde, tad pēc tam ir dedzināšana un pašā apakšā ir izgāstuvs. Labās ziņas kad daudz valsts, kas bija, kam bija liels problēmas, un vai pilsētas, kuras es dzirdēju piemēru, viņi ir atraduši atbildes, kur salīdzinoši īsā laikā, ja jūs izmantojat ekonomiskos instrumentus un stimulus un palīdziet ar mērķiem un atšķirošanu, tad ir iespēja, kad atkritumi vairāk nav problēma, bet Tas ir atraktīvs ekonomisks priekšlikums uzņēmumiem. Un tad cilvēks sāk kustēties. Tātad valsts, kas ir salīdzinoši zem, zem var diezgan ātri reaģēt un kustēties. Radīt ekonomisko stimulu nav tik vienkārši. Tur var arī vajadzīga publikas palīdzība, bet ir svarīgi, ka šitā mašinērija sāk darboties runājot par vidas schēmu, ko minēja Britu kolēģis, ir mazāk līdzekļi, bet nedaudz mazāk, jo viena daļa tiks sekt no pirmā pilāra, jums ir lielāka manevrēšanas iespēja otrajā pilārā, bet no padoms ir, teiksim, kad būs elastīgums starp pirmo un otro pilāru, bet tas vismaz atvērs durvis, lai varētu strādāt. Tātad, ja jūs runājat ar savu vietējo valdību, lai neaiztiek šos līdzekļus, tad jūs varat paturēt, jūs varēsiet arī saglabāt šos līdzekļus, lai šie līdzekļi, kas ir otrā pilārā, tiek prātīgi izmantot. Tad bija Kris. Es domāju, ka šitas gadskārtējais īstenošanas konferences būtu laba ideja. Es gribētu uzklausīt, kā padomu domā par to, bet viena lieta, ko es gribētu minēt, mēs runājam par ūdens kvalitāti. Šodien mums bija ļoti, ļoti grūti sarunas, kāds ir prioritārās vielas. Un ir beidzies, jūs esat beiguši? Tas ir labākās ziņas, kas šodien ir bijušas. Apsveic, bet jūs zināt, Rihard, cik tas grūti bija. Un cik grūti ir praksē ieviest kaut ko, par ko mēs visi esam vienojušies. Tā ir, tās ir labākās ziņas, ko es esmu dzirdējis. Man jau bija B plā, plāns B un plāns C, bet labi, ka tie nav vajadzīgi. Kolēģis no Bundestāga runāju par galvenajām jomām. Mums vienkārši nav kapacitāte, lai piestrādātu pie visa, un tāpēc pirmā instancē mums ir jāsaskaņo ar atbildēm no dalībvalstīm, un mēs piestrādājam pie šīs īstenošanas, lai tā atsauksmes būtu labāk saskaņots. Tas noņem spiedienu no mums, un tad, lai dalībvalsts arī uzticās vienam, ot, vienai otrai. Tātad, lai pilsoņi uztic, uzticās valdībai un lai valdības uzticās citām valdībām. Mums ir drusk dažādi viedokļi, es domāju, kad mums, es nezinu, kāpēc Vācija ir pret to, jo Vācijai tas uzņēmums uzņēmumi strādā labi, un tad jūsu darbs būtu minimāls, bet no otras puses jums būtu vienots spēles laukums, kurš pašlaik nav, un jūsu rūpniecība ir daudz stiprāk izmantojot šos zināšanas, tā ka jūs rūpniecība būtu pozitīvi, ja jūs domājat, ka tas būtu grūtāk jums, un tāpēc ir pretestība, bet es to nesaprotu. Mēs mēģināsim jums pierunāt nākotnē, bet mēs ceram uz to labāko. Tātad es nerunāšu par dušu galviņām un krāniem, bet mums ir jāvienojas par vienu lietu. Kad mums ir jāizmanto kaut ko, kas maksā gandrīz neko bet mēs varam ietaupīt 15 līdz 20% no ūdens, ko mēs patērējam savās ģimenēs. Tagad es saprotu, ka jums ir slikts pieredze, un slikta pieredze, pat ja problēma ir īsta vai iedomāta, tad manā gadījumā tā ir īsta, un man ir jā, jācīnās ar to problēmu. Bet Mēs skatāmies, ka cilvēki nepieņem to kā risinājumu, bet mans uzskats ir, ka mums ir jāizmanto viss iespējas, lai mūsu dzīve kļūst labāk. Dažās valstīs tas jau notiek. Tad ir kolēģis no Flāmu parlamenta par otro tirgus iespējas attīstību, tieši par dzīves sākumu un ekonomiskie instrumenti, par tiem es jau runāju, tā kā es neatkārtošos. Un tad, man liekas, kad bija kolēģis no Eiropas parlamenta par, kad nav iespējams uh, izpildīt prasības, jo ir pārejas periods. Skaidrs, ka daudzās dalību valstīs viņi sāk saskatīt to problēmu, kad datums termiņš tuvojās, un viņi atpūšās uz kādu ilgāku laiku, un kad termiņš nāk tuvāk, tad viņi sāk strādāt. Un pat, kad Eiropas līdzekļi netiek izmantot, Eiropas fondu netiek izmantot, lai risinātu šīs problēmas. Es labprāt izskatītu problēmas, ja viņas rodās, bet ja mēs vienojamies par kaut ko un pārējais periods ir tāda, ko mēs apusē piekritām, ka nevis izpildīt likumdošanu, bet tad izpildīt termiņus, tad man ir jāņem vērā, kā juridisks uh, saistība. Kā var sadarbība, kā var veikt sadarbībā ar kaimiņu valstīm. Tas bija kolēģis no Igaunijas, un mē, tas ir svarīgi, un mēs pie tā piestrādāsim. Tad ir kolēģis no Portugāles, kad nevis, vajag, nevis piespiest, bet pierunāt. Tas ir kaut kas, ko mēs mēģinam darīt. Bet tas ir kaut kas, kas nav labi saprast. Ja jūs domājat, uh, ka mēs neņemam vērā, kad mēs attīstam atšķirību dalību valstīs, tad jūs esat kļūdījušies. Visām dalību valstīm ir pārējais periods direktīvu attīstībā. Mēs sakam, ka mums ir tāds un tāds problēmas, un mēs nevaram tad un tad. Mums ir tanī momentā jums ir jāsaka, jo vēlāk es kā komisārs, komisijas pārstāvs, mums ir pienākums darīt visu to, kas ir iekļauts likumdošanā un noteikumos. Es piekrītu, ka starptautiski mums ir jābūt aktīviem, un es domāju, ka tā, tā arī ir, ka mēs esam aktīvi. Bija patīkami ziņu būtu labi, ja mēs varētu dabūt vairāk informāciju par līguma nosacījumiem un procedūrām. Kolēģis no Austrijas. Un es domāju, ja es apciemoju, oficiāli apciemoju jebkuru valsti, tad es parasti arī iekļauju pārunas parlamentā, bet es domāju, jūs izteiciens bija vērtīgs un, lai parlamentu labāk saprot, viņam ir skaidrāk saprašana, kādu lomu jums būtu, un jūs būtu labāk, jums būtu vairāk ieroču, lai strādātu. Es to uzskatu kā pozitīvu komentāru, un es domāju, ka mēs to arī darīsim. Un tad beidzot, mūsu kolēģis no Luksemburgas aiz IKP, IKP Mēs strādājam pie šī jautājuma, jo mēs zinām, ja jūs neveiciet pareizo ziņojumu no uzņēmumiem uz valsts iestādēm, ja jūs gribat runāt par IKP stāstu, tad kā jūs pieņemat lēmumus vai politikas radītāji, tad jums nav pareizie, pareizā informācija, lai veikt lēmumu. Tas kādreiz notiek lēnāk nekā mēs bijām cerējuši, bet Pasaules banka runā par to un iet tani virzienā, jo mums ir jābūt globālā vienošanās. Tas iet lēnāk nekā es būtu gribējis, bet iet pareizā virzienā, un tas virziens ir nenovēršams. Tādēļ es mēģināju atbildēt. Paldies! Paldies! Jānis, man liekas, ka nu, atbildi tiešām ir uh, aplaus cienīga. Jūs redzat, ka tas ir komisārs, ko ļoti labprāt ielūdzam šeit komitejā un kas ļoti detalizēti atbild uz visiem jautājumiem. Mēs ļoti augstu to vērtējam arī ļoti skaidri jūs runājat gan uh, ievadvārdos, gan arī tagad. Uh, sirsnīgs paldies par to. Paldies, ka pēcpusdienā jums bija laiks uh, šodien. Uh, detalizēti diskutēt par jautājumiem. Un uh, arī Nacionālā parlamenta deputātiem bija iespēja arī jums diskutēt. Diemžēl nevarēja uzstāties visi kolēģi, bet uh, tam būtu nepieciešams daudz vairāk laika. Tā tad uh, arī uh, otrajā panelī uh, došu pirmām kārtām vārdu tiem, kas nevarēja uzstāties uh, pirmajā daļā, 5 minūšu pārtraukums un pēc 5 minūtēm turpināsim ar otro darba paneli. Šeit runa iest par likumdošanu dabas aizsardzības jomā. Yes, if everybody would be so kind to take this. Es gribētu lūgt visus ieņemt savas vietas, lai mēs varētu uh, turpināt uh, savu sanāksmi, un tagad es gribētu dot vārdu Žaklīnai uh, Makglēdai, kas ir Eiropas uh, vidas aģentūras izpildu direktori. Bet pirms tam gribu informēt, ka es esmu Karls Šleiters, un es uz brīdi aizstāju priekšsēdētāju. Uh, Un tagad mēs uh, runāsim uh, par um, vidas aizsardzības likumdošanu. Tagad došu vārdu Maglēdas kundzei. Paldies priekšsēdētājiem, man tiešām ir liels uh, prieks par man doto iespēju jūs uzrunāt šodien, uh, galvenokārt tādēļ, ka mūsu aģentūras uzdevums ir uh, raudzīties, uh, kā notiek rīcība politiku īstenošana. Un, uh, Ehm, ja mēs runājam par eh, rādīšanu ar pirkstu uz tiem, eh, kuri neizpild šīs prasības, tad mēs rādam ar pirkstu arī uz tiem, eh, kurus ir vērts uzteikt. Un jāsaka, šī uzteikšana dažreiz ir daudz veiksmīgāka ehm, nekā ehm, vainošana un vienkārši aizrādīšana. Un Dažreiz pietiek ar tiešām tādu veiksmīgu stimulēšanu, bet es gribētu šajā pēcpusdienā uh, parunāt par dabas aizsardzību. Dažās valstīs ir tiešām uh, ļoti strikta likumdošana šajā uh, jomā, bet, ja runājam par dabas aizsardzības likumdošanu, tad tā jau izsēnes ir uh, um, bijis mūsu likumdošanas sastāvdaļa. Mums jau 20 gadus darbojas uh, mājotņu direktīva, putnu direktīva, bet ir arī Natūra 2000 programma. To mēs uh, sauktu par dabas aizsardzības stūrakmeņiem. Un tad, kad mēs atskaitamies par paveikto, tad, diemžēl, rezultātu tabulas neizskatās spīdoši. Un mēs redzam, ka mēs izolēti skatām atsevišķus tiešību aktus, bet tad, kad mēs pakāpjamies atpakaļ un paraugāmies uz rīcības plānu bioloģiskās daudzveidības jomā, tad mums būtu jāpadomā, par to, kā likumdošana uh, saskaņojas ne tikai savā starpā, bet ar rīcību politikām citās jomās. Un mēs uh, raugamies uz to, uh, kā um, tas nākotnē varētu atsaukties uz dalību valstīm. Un jāsaka, ka ir tādas tiešām uh, ļoti sarežģītas problēmas, kurām nav vienkārši risinājumu, un iespējams, ka mums vajadzētu šeit iesaistīt pilnīgi uh, citus spēkus uh, to risināšanā. Eh, bet uh, kas ir, tā, kas ir tā galvenā vēsts? Piemēram, par Natura 2000 paraugot skaties kopumā, tad tā ir ļoti iespaidīga likumdošana. Tā aptver 80% no kopējās teritorijas. Mēs runājam par 70 eh, tūkstošu kvadrātkilometriem zemes, un tā ir, tās ir tiešām pasaulē visplašākās aizsargātās teritorijas. Tīri tā skaitliski raugoties, bet jautājums, vai tam ir rezultāts? Viena no lietām, ko dara aģentūra, mēs raugāmies uz eh, atbilstību Tad, kad uh, valsts atskaitās, piemēram, par 17. pāntu ieviešanu, mēs izvērtējam to, bet no šiem ziņojumiem izriet arī sākotnējie brīdinājumi par to, ka kopš Natura 2000 teritorijas ir tikuši noteikts visās dalībvalstīs, diemžēl šī programma neļauj aizsargāt atsevišķas sugas un mājotnes vai biotopus. Uh, Un, ja mēs paraugāmies aģentūras datu bāzē un izvērtējam e, šo konservācijas status, tad mēs redzam, ka ceturdaļa no Eiropas dzīvnieku sugām, šeit es runāju par visām putniem, zīdītājiem, e, rāpuļiem, e, ir apdraudētas. 52% no sugām, ko attiecās biotopu direktīvas, eh, tiek uzskatītas par tādām, kas um, eksistē apdraudētos apstākļos. Un uh, putnu sugu skaits ir sarucis apmēram par ceturdaļu. Tā kā Šī diagnostika liecina par to, ka pat ja mēs darām pareizās lietas un kārtē iezīmējam atbilstošās teritorijas, tad kas notiek šo teritoriju iekšienē nevienmēr uh, reāli ļauj mums sasniegt noteiktos mērķus. Pētot Natura 2000, mēs redzām, ka tās ieguvumi Eiropai ir 200 miljārdi eiro, tad tā dod savu pienesumu kopējai ekonomikai. Uh, Bet uz vietas mēs redzam, ka dažādi instrumenti, dažādi fiskāli instrumenti un tas, kā mēs varam paskaidrot, ko nozīmē šie ieguvumi, zaudējot atsevišķas ekosistēmas vai sugas, eh, kā tas izpaužas. Ja jūs apmeklējat mūsu mājaslapu, tad, protams, jūs atradīsiet datus par to, kādus rezultātus uzrāda jūsu attiecīgā dalībvalsts, kāda, teiksim, šī diagnostika, situācijas diagnostika, bet šeit es gribētu runāt ne tikai par to, ka tiek zaudēti biotopi lauksaimnieciskās darbības rezultātā. Un par to, kā mēs varētu izvairīties no šāda biotopa zaudēšanas, šeit es gribētu runāt par to, ka uh, Tā kā izmainās klimats, mainās ūdens kvalitāte, mainās eh, gaisa kvalitāte, tad šīs lietas ietekmē gan daudzas sugas, gan arī ekosistēmas, no kurām mēs esam atkarīgi. Mūsu dabiskais kapitāls tiek ietekmēts, to ietekmē bioloģiski procesi, fiziskā pasaule un mūsu rīcība politikas nav pietiekami uh, efektīvas un ātras gala mērķu sasniegšanai. Ko darīt šādos apstākļos? Protams, kā likumdevējiem jums ir jāraugās, uh, lai uh, tiktu uh, realizēt šī atbilstība, bet mums ir jābūt gudriem, jo šī situācija nozīmē, uh, to, ka mūsu ekonomika zaudē būtisku vērtību. Un es gribētu runāt par pilsoņu lomu tajā visā. Daudzās valstīs dabas aizsardzība ir jautājums, Mm, par ko pilsoņi tiešām ļoti interesējas, un viņi saprot, ka tā ir vieta, kur viņi var redzēt uh, konkrētus taustāms rezultātus. Un cilvēki saprot dabu un ar dabu saistītos mērķus, mobilizējot pilsoņus. Jā, un tas ir arī viens no aicinājumiem, ar ko mēs vēršamies pie dalību valstīm un reģioniem. Mobilizējot pilsoņus, uh, mēs varētu visefektīvāk nodrošināt šo modrību, sekojot izmaiņām uz vietas. Tātad mēs esam aģentūra, kas, eh, kuras darbību atbalsta um, daudzas dalību valstis, un um, mēs veidojām tā saucamās pilsoņu uh, observatorijas vai novērošanas tādus centrus, vai, kur cilvēki var sekot uh, sugu stāvoklim. Un, uh, Šeit mēs runājam eh, par apmēram 20 miljardiem eiro uh, gadā, un uh, te neiet runa tikai par dzīvnieku sugām, bet arī par augu sugām. Un uh, jāsaka, ka cilvēki novēro to, ka invāzīvās sugas uh, pārņēm uh, uh, tradicionālās gan dzīvnieku sugas, gan augu sugas. Un šeit mums vajadzētu tiešām ļoti rūpīgi rādzīties uz esošās likumdošanas efektīvu piemērošanu, lai to nepieļautu. Uh, informācijas trūkums nav iemesls nerīkoties. Jo, ja mēs nerīkosimies izlēmīgi, tad tas novedīs pie lieliem zaudējumiem, kur sekas būs daudz lielākas nekā klimata pārmaiņu sekas. Jo, ja mums nebūs iespēja izmantot tīru ūdeni, tīru gaisu, tad daudz, ko mēs šeit darām, pie, strādājot pie dažādu veidu likumdošanas, uh, netiks realizēts. Un es domāju, ka mums ir jānodrošina šī saikne starp šo ezotērisko uh, eh, bioloģisko daudzveidību un to, ko mēs gūstam no dabas, gūstam bez maksas. Tā kā, ja mēs atrisināsim šīs problēmas, tas nozīmē, ka mēs nedrīkstām raudzīties uz atsevišķu likumdošanu izolēti, Un mums ir jāsasaista visas šīs lietas. Un mums ir jāmobilizē ne tikai pilsoņi, bet arī privātie zemes īpašnieki un mežu apsaimniekotāji. Un ir jāveicina šī ideja par dažādību un daudzveidību Eiropā. Un mums ir jāpliecina tas, ka mēs negrasāmies e, visus ievietot vienā prokustu gultā, ka mēs ņemam vērā atšķirības dalību valstīs.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 Jā, paldies, eh, Maglēdz kundzei, un jūs bijāt ļoti pieticīgi runājot par savu aģentūru, un tad es varbūt pareklamēšu jūsu aģentūru, jo tiešām eh, jūsu mājaslapā ir pieejams ļoti daudz informācijas, un es redzu, ka šeit tālpā ir pieejami arī vairāki jūsu aģentūras sagatavoties ziņojumi par aizsargātajām teritorijām Eiropā, par uh, atkritumu apsaimniekošanu, un es tiešām pirms dot vārdu pārējiem uh, diskusijas dalībniekiem gribēju nedaudz pareklamēt jūsu aģentūras veiksmīgo darbu. Un tagad es došu vārdu klātesošajiem izteikt komentārus. Jūs esat visai atturīgi, daudz atturīgāk nekā iepriekšējā diskusija raundā. Greece, Special Permanent Comment on Environment Protection and that's Yes. Okay. Yes. So the first speaker is. Tātad pirmā runātāja būs no Grieķijas, eh, no eh, īpašās vidas aizsardzības komitejas. Feodora Avjenero Pulu kundze. Paldies priekšsādātājiem! uh, eh, Magleidas kundzes uh, teiktais bija tiešām ļoti interesanti, un es eh, gribētu arī runāt par nepieciešamību uh, informēt pilsoņus, kā arī informēt potenciālos investorus saistībā ar Natura 2000 teritoriju tīklu. Uh, Protams, ir problēma ar zemes lauksaimniecisko izmantošanu, un tas tieši sasaistās ar šīm Natura 2000 teritorijām, kā arī ar atjaunojumiem energoresursiem un turismu. Tātad visi uh, konkurē uz šīm zemes platībām. Un kā jau es teicu, Grieķijā ļoti liela daļa teritorijas atbilst Natūra 2000 vadlīnijām, kas attiecās uz šo teritoriju aizsardzību. Mums ir jārunā arī par dabas katastrofām. Eiropas Savienības finanšu instrumenti patreiz attiec tikai uz humāno palīdzību, nevis uz dabas katastrofas seku likvidēšanu vidē. Un tādēļ es gribētu, lai Eiropas Savienība savādāk paskatītos uz nepieciešamību piešķirt finansējumu šādu katastrofu seku likvidēšanai. Uh, un domāt vairāk par mūsu dabisko teritoriju saglabāšanu. Grieķijā, piemēram, pēc 2007. gada dabas katastrofām Eiropas Savienība eh, novērtē šīs dabas katastrofas ietekmi uz dabas aizsargātajām teritorijām vairāk nekā 5 eh, miljonu eiro apmērā. Eh, jaunajā finanšu perspektīvā mēs esam saņēmuši tam tikai 2 miljonus eiro, un līdz ar to mums nav izdevies vēl mm, likvidēt um, kaitējumu dabai, kas tika nodarīts mēžu ugunsgrēku rezultātā Natura 2000 aizsargātajām teritorijām. Tāpat arī ir um, programma, kas paredz um, jūras teritorijā aizsardzības attiecās uz invāzīvajām um, sugām. Tās tiešām apdraud uh, mūsu bioloģisko mm, daudzveidību jūras ūdeņos, tāpat uh, tam kaitē arī uh, piesārņojums, kas nāk no lauksaimniecības, un mums ir jādomā par to, kā aizsargāt uh, jūras biotopu daudzveidību. Mēs vēl neesam pietiekami izvērtējuši jautājumu par šo jūras bioloģiskos daudzveidības aizsargāšanu, un diemžēl var gadīties, ka um, mūsu rīcība būs novēlot un nebūs vairs iespējams saglābt mūsu okeānu ekosistēmu. Tādēļ ļoti svarīgi aizsargāt uh, šo uh, jūras vides bioloģisko daudzveidību. Bet es gribētu runāt uh, par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību kopumā, ņemot vērā dabas katastrofas, kas var to ietekmēt. Kā jūs zinat, ir izveidotas um, bioloģiskās daudzveidības ban uh, saglabāšanas bankas. Tas ir viens no instrumentiem, ar ko mēs varētu pasargāt uh, Um, dažādas sugas no e, izsušanas, bet vajadzētu runāt arī par klimata izmaiņu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, kas attiecās uz jūras vidas bioloģisko daudzveidību, tad būtu labi, ja mēs varētu izveidot, piemēram, novērošanas centrus, kas sakotu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai noteiktos jūras apgabalos ne tikai okeānos, bet, piemēram, atsevišķās teritorijās varētu pilnībā aizliegt eh, nozvēju. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir jādomā par e, ekskluzīvu Eiropas ekonomisko zonu, tādējādi aizsargājot jūras vidi. Paldies! Well, thank you very much. Paldies Avkirinopulu kundzei! Es atvainoju, saka priekšsēdētājs Kerbrandējs par to, ka man tiešām nācās nedaudz jūs atstāt, un es gribētu pateikties Šlīter kungam par to, ka viņš pārņēma vadību manā vietā uz brīdi. Tālāk došu vārdu Zviedrijas parlamentu pārstāvim Jalmared kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Izdevums materiālos mēs redzam uh, par uh, informāciju par dalībvalstu paveiktu. Es gribētu teikt, ka Zviedrijas parlamentāri izveidotu komiteju, kas tiešām raukās uz uh, mūsu uh, Uh, vides mērķu sasniegšanu, bet tāpat laikā ir arī Eiropas Savienības likumdošana, dažādi lēmumi, bet ir spēkā arī dažādi starptautiskie nolīgumi, piemēram, kas Iedrijai ir jārespektē. Diemžēl dažreiz šie mērķi savstarpēji konfliktē. Piemēram, Ir noteikti atsevišķi mērķi attiecībā uz pilsko tālsveidību, atsevišķi mērķi uz uh, klimatu pārmaiņu likvidēšanu, bet tad mums ir jāraugās, kā labāk interpretēt un transponēt šos mērķus, un ir jādomā, uh, lai šo mērķu realizācija būtu racionāla un izmaksu ziņā efektīva. Mēs redzām, ka dalībvalsts ļoti dažādi reaģē attiecībā uz uh, dabas aizsardzību. Dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgas kategorijas attiecībā uz uh, dažādu teritoriju aizsardzību. Piemēram, Vācijā tie ir 60%, Nīderlandē 25%, bet ir dažādi veidi, kā to novērtēt. Jāsaka, ka Zviedrija ir bijusi ļoti strikta attiecībā uz savu mežu teritoriju aizsardzību. Protams, mums vienam no otra ir jāmācās attiecībā uz uh, šiem mērķiem bet es domāju, ka mums vajadzētu censties pielāgot dažādus aizsardzības līmeņus, lai mēs neredzētu, ka šie mērķi sāstarpā konfliktē. Paldies! Man vēl ir divi runātāji sarakstā no Eiropas parlamenta, Strēls kundze un Franko kungs. Vairāk nav pieteikušies runātāji no dalībvalsts parlamentiem. Bija četri pārstāvji no, Eiropas, no dalību valstu parlamentiem, kuriem nebija iespēja izteikties pirmajā raundā. Burzai kundze, Gorzikas kungs, Snojas kundze un Arkīt kungs. Ja kāds no jums vēlties izteikties šajā otrajā raundā, tad jūs noteikti varat to darīt. Bet es pirms došu vārdu Estrēlas kundzē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu sākumā ļoti atzinīgi vērtēt uh, šo pasākumu un diskusijas. Eiropas politiskie jautājumi klāsts bija pārāk uh, intensīvi vērt, veltīts ekonomiskiem un budžeta jautājumiem, un šīs diskusijas ir tāds sabalansēts uh, pieejas veids, kā atgriezt vidas jautājums mūsu darba kārtībā. Profesora Meglēdi jau teica, ka bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir ārkārtīgi nozīmīga, un tādēļ visās ES politiskajās nostādnēs uh, šie jautājumi jāiekļauj pilnā apjomā. It īpaši runājot uh, par uh, KLP un DFS. DFS jāparedz līdzekļi mūsu politiku īstenošanai tā, lai mērķi 2020. gadam attiecībā uz bioloģisko daudzveidību varētu arī uh, tikt finansēti. Šis finansējums ir vides un arī tehniski jāpielieto, jo, ja tas nesīs arī nepiecieš eh, vēlamās, vēlamos efektus, jo, ja samazināsies uh, bioloģisko daudzveidību, tā samazinās arī NKI uh, eh, par 7% līdz 2050. gadam. Natūra uh, līdzekļi ir 200 2 līdz 3 miljārdi eiro gadā, un godīgi sakot, tās ir arī nu, tādas pietiekami lielas naudas summas. Mums ir nepieciešami līdzekļi, lai īstenot Natura nu, 2000 programmas, bet mums ir nepieciešami arī līdzekļi, kas tiktu pieliemēti pielietot Eiropas likumdošanas veicināšanai, piemēram, dzīvotņu direktīva, ūdens pamatdirektīva un jūras stratēģijas pamatdirektīva. Protams, ka nozīmīgas arī ir tās iniciatīvas, kādas uh, dod iespēju zaļināšanai, kā arī ģenētisko resursu izpētē. Jārunā arī par invazīvo, eksotisko uh, sugu ieviešanu uh, Eiropā un uh, atzinīgi vērtējam komisijas veiktos pasākums šai jomā. Uh, Vēl runājot par bioloģiskās daudzveidības mērķiem un to sasniegšanu, jāsaka, ka mūsu mērķiem jābūt ambicioziem, daudzveidīgiem, ar atbilstošu finansējumu. Bez tam ir jāskaidro sabiedrībai, kādēļ šādi soļi ir nepieciešami. Pilsoņiem jāsaprot, jāsaprot, ka bioloģiskā daudzveidība ir saistīta ar visa dzīvā attīstību. Tā ir saistīta ar cilvēkiem to um, veidu, uh, kā izmantot uh, apģērbu, uh, ēkas. Uh, pārtiku un tā tālāk. Bioloģiskā daudzveidība ir garantija izdzīvošanai. Paldies! Of... Paldies, Estrelas kundz! Vai kāds no Eiropas parlamenta deputātiem vai par, valsts parlamenta deputātiem grib izteikties? Jā, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, gribētu parunāt eh, par jautājumiem, kas ir pastarpināti saistīti ar mūsu šīs dienas diskusiju tēmu. Es gribēju teikt, ka eh, Polija, teiksim, gribētu runāt par to, ka mēs tiešām ļoti nopietni domājam par eh, mājasaimniecību atkritumu apsaimniekošanu. Mēs esam veikuši monitoringu un es gribētu teikt, ka mēs vēlamies Polijā īstenot direktīvu normas ne tikai tādēļ, ka tas ir mūsu pienākums, bet arī tādēļ, ka direktīvu normas nāk par labu videi. Un es eh, gribētu teikt, ka eh, mēs domājam par to, lai eh, mēs varētu nodrošināt atkritumu izmantošanu enerģijas ieguvēji un lai varētu notikt, teiksim, šis bezatkritumu ražošanas process. Un es gribētu pieskaties tam, ko teica Patočņika kungs. Uh, Jāsaka, ka e, mēs e, cerībām raugamies uz publiskajām privātajām partnerībām, kas varētu ļaut izveidot jaunas darba vietas, e, veidojot jaunās šīs instalācijas, kur notiktu atkritumu sadedzināšana enerģijas iegūšanai. Katrā ziņā tas ir tāds viens no mūsu mērķiem. Un noslēgumā gribētu pasvītrot, ka mēs saprotam, ka vides aizsardzība ir um, izdevību nodrošināt labāku dzīvi nākotnē, nodrošināt veselīgu vidi, eh, kas attiecīgi dod iespējas arī izveidot jaunas darba vietas. Paldies! Much, Mr. Arkit, Mr. Paldies! Pankaukungs lūdzu! Paldies, priekšstādātā kungs! Paldies, paldies par uh, ļoti interesanto stāstījumu. Es esmu referents par septīto pētniecības ietveru programmu un runājot par to, ko zinām, Un zināšanām, man liekas, ka jāattīsta Eiropas iespējas, bet jāattīsta arī IPP un ES starptautiskās platformas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību. Arī kaimiņu valstu sadarbība Eiropas Savienībā ir īpaši nozīmīga. Šeit gribu piemā, pieminēt, piemēram, mēžu apsaimniekošanas jautājumus un sadarbību kaimiņu, starp kaimiņiem šajā jomā. Paldies! Thank you very much, Mr. Frank. Paldies, Franko kungs, vai būtu cits, kas lūdz vārdu, ja nē, tad man ir pēdējais jautājums jums, Maklaids kundz. Es biju referents bio daudzveidības stratēģijā, un dažs man izcēlās, un viens bija, cik svarīgi ir integrēt bio daudzveidību citās, citos jomās, ieskaitot KLS, KLP, kur var uzturēt bio daudzveidību Eiropā. Gan šajā mājā, gan dalību valstīs tiek samazināt bio daudzveidību, un mans jautājums ir, kāds būs rezultāts, lai uzturēt bio daudzveidību, un viens ir izteiciens, ko es esmu ievērojis Nīderlandē, kad mums bija valdība, kas nepiegriez vērību dabas aizsardzībai, tad Eiropas juridiskā struktūra sagādāja juridisko drošību Nīderlandes pilsoņiem, jo mums bija juridiskajās prasības, kas nāca no Eiropas. Es atstāšu to un došu jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Ko es gribētu darīt ir runāt par šo jautājumu, jo tas ietekmē daudz citus. Tā ir doma, ka pilsoņi skatās vai meklē e- glābiņu Eiropā, lai glābtu savu vietējo vidi, ir lielākais izaicinājums jo vietējās problēmas pārcelšana uz Eiropu apiet valstisko sarunas, valstisko, valstisko debatu un ir uzmanīgi, kā mēs veicam šīs sarunas. Un viens no aģentūras darbiem ir stingri turēties tas pamat, teiksim, problēmas Grieķijā, ja nav skaidri nosacīts īpašuma tiesības, un ja jūs neievērojat meža tīrīšanu, tad nekad nebūs uguns nodrošināšanas sistēma, kas aizsargās pilsoņus. Viens no darbiem, ko mēs turpinam darīt, ir nodrošināt, kad robežas īpašumtiesības, tas viss ir saskaņots, jo tā pilsoņi var skatīties, ka viņi pārvērš Eiropas likumdošanu vietējā darbībā. Viena no tā lietām, kā iesaistīt KLP, tāda vidas jautājumos, ko mēs esam redzējuši pēdējos desmit gadus, kad ir grūti pārņemt no zinātniskās kopienas idejas, kas nāk no globālās un Eiropas līmeņa uz vietējo līmeņu. Un mēs tagad skatāmies uz citu pasauli, nekā tā bija desmit gadi atpakaļ, un nevar pārcelt no Eiropas likumdošanu uz vietējo reģionu. Es runu par elastīgumu, es nesauktu to par elastīgumu, bet es runātu par realitāti. Jo, ja ir Eiropas likumdošana, tad vietējās iestādes ir jābūt daudz gudrāks, kā viņi transponē to reālā situācijā, kas ir viņu teritorijā. Ja ir runa par vairākām sarunām, par dezinācijām, ko Zviedrija izteica, <clears throat> kad mums ir tik daudz nosaukumi, kad nevar salīdzināt mežus vienā vietā ar citā vietā. Tur ir 685 atsevišķi dezinācijas. Mēs gribam viņus sagrupēt trijās grupās. Viens ir par konservāciju, par saglabāšanu, tad ir meža tīrīšana attiecībā uz ugunsgrēkiem, krastu iespējas uz pilsētvidi, un tad brīvprātīgi ar privāto īpašumu tiesībām, tātad, lai pilsonim ir vieglāk saskatīt, vai viņas tiek vienādi vienādi viņiem apieeja. Tātad tā mēs varam palīdzēt ar starptautiskiem salīdzinājumiem, runāt par IP best un citiem starptautiskiem vienošanām, jo ja mēs neno, neuzskatām nopietni no Eiropas uz vietējo, tad kā mēs varam sarunāties ar valstīm visā pasaulē? <clears throat> Ko mēs esam darījuši un par to Eiropā vajadzētu lepoties, ir, ka mēs esam izveidojuši visaptverošo, ko informācija pasaules datubāzē par aizsargātām teritorijām, ja ir runāt par biodiversitātes, tad mēs izskatāmies tiešām tā kā Savienotās valsts, Eiropas Savienotās valsts. Tā kā mums ir bijis liels progress šajā ziņā, bet atpakaļ uz valsts likumdošanu nav bijis tā saikne, un to jums vajag zināt un saprast. No Grieķijas teiktā jūras bio daudzveidība ir tā kā pabērnu lomā, un mēs nepievēršam pietiekoši interesi un pie, pietiekoši darbu šajā jomā, bet arī zvejniekiem un, un citiem vajag arī apskatīt. Daudzām valstīm Eiropā ir arī pār, pārjūras teritorijas, un te ir arī vislielākā bio daudzveidība. Un tad mums ir jārunā arī par tām teritorijām, ne tikai pašā Eiropā. Tātad vispārīgi mēs nevaram sagaidīt, ka mēs mainīsimies līdzekļu piešķiršana, ja mēs nesam sapratuši pamatā, ko Eiropas likumdo, kā Eiropas likumdošana izskatās vietējā līmenī, un tas ir daudz efekts gan atkritumiem, gan mežiem, un tad, tad izvēle ir dažāda. Un es varu minēt vienu piemēru, un tas ir Dānija, un es izvēlos to, tāpēc, kad aģentūra atrodas Dānijā, bet bija pamat nostādņu maiņa. Tātad aģentūra kļuva daļa no ministra kabineta un bija saistība. Un tas piespieda ministra kabineta, kabineta līmenī, kā šķirot visas šīs nozars, kur cilvēki dzīvo un tā tālāk. Un tā transponēšana, kad viss atsevišķi lēm, lēmumu pieņemšana, nevis kopējā lēmumu pieņemšana. Tā tad bijuši mākoņu projekti, kad mēģina vairākas lietas vienā reizē atrisināt, tā kā mums ir lietas jādara savādāk nākotnē, un ka mums ir pamat dati kopā ar valsts aģentūrām un valsts iestādēm ir viens no svarīgākajiem pierādījumiem, kas ir vajadzīgs nākotnē, jo lietas mainās. Tātad tas attiecās arī uz Poliju un kā viss ir saistīts, bet jaunā licencēšanas režīmā aizsardzības aģentūra un licencēšanas aģentūrai jāsadarbojās, jo tātad tur, kur ir atkritumi, tur kas ir tādas vietas, kas šodien ir ļoti svarīgas lauksaimniecībai, un to jāveic zonās, jo lai var redzēt, kas notiekās. Tātad aģentūra grib atbalstīt daudz, ko komisija minēja par atkritumiem un ūdens un bio daudzveidību. Mēs ievietojam informāciju, bet pilsoņiem ir jāzina, kur ir informācija un kad viņi ir pievilk, kad informācija ir pievilcīga. Mēs esam mēģinājumi gl globālo aplikāciju, jūs varat zināt, kāds ir trokšņa līmenis, gan par ūdeni, gan par gaisu. Miljoniem apciemotāji ir izmantojuši. Tā kā cilvēki grib ziņot, kas notiek jūsu valstī un ja viņu valstī un viņu apgabalā. Un tas ir jāiekļauj nākamā likumdošanā, kad pilsoņi var saņemt datus un tad tālāk nodot mums. Tas nav vairāk tikai sapnis, tas būs likumdošanā, bet politiķiem ir arī <clears throat> jākļūst, viņiem jābūt ir ērti izmantot datus ikdienas darbā. Un tad tas ir pamats visiem lēmumiem vai daudziem lēmumiem, kas tagad Eiropā tiek pieņemti. Paldies! Paldies, Magleid kundz! Pirms es noslēdzu, man ir jautājums auditorijai. Mūsu Slovenijas parlamenta pārstāvs Rolop kungs. Paldies! Es esmu Nacionālā padomē, Slovenijas parlamentā. Ir vairāk asociācijas, ir ļoti uztraukušies, vai ūdens būs publiskai pieejams, vai tas būtu tirdzniecības objekts. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums, runājot par likumdošanas projektiem. Tas mans pirmais jautājums. Otrs lai risinātu ilgtspējīgo attīstību, mēs uzskatām, ka izglītība ir izglītībai jārunā par biodaudzveidību, un tas jābūt visos izglītības līmeņos. Paldies! Paldies, Golubkungs! Tas ir ļoti labi noslēdzušie teikumi, bet es mēģināšu apvienot vairākus komentārus. Vispirms es gribu jums pateikties, ka jūs esat šeit, ka jūs esat ieradušies. Mums bija 13 vai nu vadītāji vai vadītāji vietnieki vidas komitejās valsts parlamentos un arī vienkārši locekļi vidas komitejās, un tas ir ļoti labs rezultāts. Vispārējās pārunās par Eiropu ļoti bieži ir runa, vai mēs ejam uz federālo Eiropu. Man liekas, ka kopš 92. gada mums jau ir federālā Eiropa. Tā nav melns uz baltu, vai jūs gribat federālo Eiropu. Mēs jau strādājam gan Eiropas parlamentā, gan valsts parlamentos, kā ļoti stingra politika, kas ir federāla tipa. Vēl viens jautājums, kas tik minēts, ir, kad dalība no ikdienas pilsoņiem, tas ir ļoti svarīgi dabas un vides jomā. Mums ir lūgumraksts komisija, komiteja, kas nodarbojās ar lūgumu rakstiem no 500 miljonu Eiropas pilsoņiem, un ļoti daudz no tiem lūgumu rakstiem ir attiecinām uz dabas un vidas jautājumiem. Tā kā ir saistības starp to, ko mēs daram šeit un ko mēs daram valsts parlamentos. Es domāju, kad mums bija ļoti pozitīva sanāksme šo pēcpusdienu, mēs runājam par daži no vissvarīgākajiem pārobežu jautājumiem, pie kā mēs tagad pievēršamies par ūdeni, par atkritumiem, par biodaudzveidību ar daudz un dažādiem runātājiem ar ļoti vērtīgiem, vērtīgām piebildēm. Bija skaidrs, ka no vairākiem viedokļiem bija vairākas bažas, Mums bija labas prakses, ar ko mēs dalījāmies, un ļoti labi priekšlikumi, kā uzlabot Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums ne tikai vidas jomā, bet arī citās jomās. Un es biju ļoti apmierināts par to, ka fiskālai mēra pasākumi tika minēti. Mēs arī uzklausījām dažādus runātājus, par lomām dažādiem valsts līmeņos, gan valsts līmenī, Eiropas līmenī, kā arī uzņēmumu darbībā. Darb... Viens no lielākiem stimuliem, lai būtu ilgspējīga Eiropā, nāks no uzņēmumu vidas un ne no valdībām. Ir milzīgs skaits iniciatīvu, ko vietējās pašvaldībās tiek ieviests no uzņēmuma darbības. Ir svarīga sadarbība, ieskaitot pārobežu sadarbību, un arī cik svarīgi ir publikas zināšanas vai saprašana, un ir milzīga dalība, kas ar katru dienu aug. Vairāk no jums izcēla, kad vidas politika ir jāintegrē citās jomās. Es domāju, ka šobrīd Eiropā mēs esam ļoti veiksmīgi zvein, uh, nozvejā, mēs esam varbūt mazāk veiksmīgi lauksaimniecībā, bet tas, kas tika pieteikts Eiropas komisijā, bija ļoti svarīgi, kā integrēt vidi lauksaimniecības jomā. Tas nav apstiprināts tik labi kā zvejniecībā. Un beidzamais, bet ne mazākais, kā komisāra Točnik minēja, ir izmaksas neievies šo politiku. Piemēri, ko komisārs minēja par atkritumu politiku, ir ļoti svarīgi. Ir milzīgas iespējas, ir milzīgs rūpniecības sektors, kas ir jātīst, un ir runa par apgrozījumu miljardos eiro vērtībā. Un viena no tām, ko mēs skatāmies, ir kā veidot darbvietas, bet ieviešot, īstenot atkritumu likumdošanu, mēs varam radīt ne mazāk kā 400 tūkstoši darbs. Ja tas neskan labi, tad, es, tad tas skanēs labi. Es domāju, ka mēs varam ar to beigt. Es vēlreiz pasakos jums par šo ļoti vērtīgo sanāksmi. Es ceru, ka mēs būsim kontaktā ne tikai šāda veida sanāksmēs, bet vēl modernākos saziņas veidos ikdienā. Tas ir vajadzīgs, jo ļoti stipra sadarbība starp Eiropas parlamentu locekļiem un valsts parlamentu locekļiem ir būtiska un ir sevišķi, ja tas ir runa par federālo politikas lomu un tas ir par vidi un par dabu. Uh, Paldies, ceru jūs satikt nākošreiz, un es gribu ielūgt jums uz kokteļiem, kas ir tepat ārpus šīs telpas, kur mēs varam informā, neformālā veidā sarunāties. Paldies!